un viņam ir aizliegts apmeklēt savu klienti un es vēlēs jūs informēt par to. Priekšsarētājs, paldies par šo skumjo paziņojumu, kas tikai parāda, kā ir eskalējuši situācija Ukrainā un prasa arī rīcību no parlamenta puses, un tāpēc mēs arī pieņemsim rezolūciju. Līdz ar to esam nonākuši pie balsošanas. Vispirms ir Teinas ziņojums, personālais balsojums, viens tikai sākam balsot. Beidzam balsot. Angenomen. Pieņemts. Na. Referente vēlas izteikties, lūdzu. Godātie kolēģi, kolēģis, vienojoties visām politiskajām grupām, es aicinu pārcelt galbalsojumu par likumdošu, par normatīvo rezolūciju, jo Grieķijas prezidentūra mani uzrunāja un kā pirmā prezidentūra vēlas mūsu, respektīvi, parlamentu eh, priekšlikumu attiecībā uz vispārējo tiesu tiesnešu pēc kvalifikācijas iecelt